Hiermit ar šo pasludinu, ka 2009. gada 24. aprīlī pārtrauktā Eiropas parlamenta sēde ir atkal atsākta. Dārgie kolēģi un kolēģis, pirms dažām dienām tika atzīmēta.